Liebe Kolleginnen und Kollegen, Darbie kolēģi, lūdzu apsēdieties, uzlieciet savas drošības jostas. Roila kungs teica, ka mums noteikti ir jāsāk darbs. Šodien es vadīšu sanāksmi. Paldies Dievam! uh, ir nedaudz uh, mainījušās normas, tātad uh, tagad sēdi var vadīt nevis vecākais deputāts, bet tas, kas visilgāk darbos šajā komitejā. Šķiet, ka es esmu šajā komitejā strādājis visilgāk. Uh, Un tagad nekavējoties ķersimies pie darba kārtības, un es gribu mūsu vidū sveikt Giovanni Laviju, kas ir sagatavojis ziņojumu par budžetu, un mūsu referentu uh, Butika Ferakungu. Mēs runājam par 2013. gada budžetu, lūdzu. The, the opinion that Paldies, priekšsēdētāji manis piedāvātais atzinums. ko esmu gatavojis, un es lūgtu, lai arī budžeta komitejas referents atbalstītu mūsu, mūsu centienos, ir saskaņā ar šajā komitejā vienmēr apspriestajām budžeta prioritātēm. Pirmām kārtām. Mums noteikti ir jāsaka, ka pateicoties Eiropas Savienības budžetam, Mums ir jāatveseļo ekonomika, jāparūpējas par ilgspējīgu izaugsmi un jācīnās pret galveniem izaicinājumiem, tādiem kā, piemēram, eh, resursu trūkums un daudzi citi. Otrakārt, Eiropas Savienības budžets eh, noteikti ir tāds budžets, ko var izmantot dažādu sinerģijas efektu radīšanai, un, protams, tas varētu arī radīt tik nepieciešamo papildus vērtību. Treškārt, pateicoties finansējumam, vajadzētu uzlabot 2020. gada stratēģijas īstenošanu. Domāju, ka tās ir pašas galvenās atziņas, kas ir izkristalizējušās darba gaitā. Mēs esam pieredzējuši, ka Eiropas Savienības institūcijas nav pietiekami konsekventas īstenojot pašas savas stratēģijas. Nu, nav daudz jēgas ieviest kaut kādu burvīgu stratēģiju, kas skaisti izskatās uz papīra, bet pēc tam to nepapildināt ar attiecīgu finansiālo segumu. Tādēļ mums vajadzētu uh, varbūt savādāk aplūkot 2020. gada stratēģiju un arī attiecīgi rīkoties. Tas finansējums, kas ir paredzēts 1A kategorijā, nav pietiekams, lai varētu sasniegt Eiropas Savienības nospraustās prioritātes. Es uh, gribēju atļauties šādu kritiku un lūkšu, lai kolēģi mani atbalsta. Tālāk Eiropas Savienības programmas kosme um, apvārsnes 2020 Connecting Europe ir jāpapildina ar uh, lielāku finansējumu, lai varētu arī attīstīt zaļo ekonomiku, jo tā noteikti būs viena no tām jomām, kur varēs radīt visvairāk darba vietu tieši nākotnē. Mums ir jāatbalsta arī MVU un noteikti šajā komitejā par to ir jārunā īpaši daudz. Ir, protams, jābūt investīcijām izaugsmē un arī inovāciju piesaistīšanai. Es gribēju teikt, ka tas nav gan teikts manā atzinumā, bet gribēju bilst mums ir jāpārdomā kosme programmas struktūra. Nē, esmu para, pārliecināts, ka kosme paredzētais finansējums ir pietiekams. ja esmu pareizi visu sarēķinājis, ņemot vērā to, cik daudz naudas pienāktos eh, MVU saskaņā ar kosme un apvērsnes 2020 programmām, piemēram, 2014. gadā pat nebūs paredzēts vairāk eh, finansējuma MVU saskaņā ar septīto izpētes pamatprogrammu. Tātad nebūs vairāk finansējuma, kā ir paredzēts FP7. Man nešķiet, ka tā ir pārāk veiksmīga politika, tādēļ gribēju kolēģi uzmanību tam pievērstu. Mums ir jāaizstāv MVU intereses un tajam paredzētais finansējums. Tālāk ir jāparūpējas arī par pilotu projektiem e ir jārunā par uh, ilgspējīgiem kritērijiem un uh, tie ir jāsaskaņo ar finanšu kritērijiem. Es gribēju teikt, ka 2013. gads būs pēdējais programmēšanas perioda gads un ir jāsaprot, kā mm, izvairīties no maksājumu apropriāciju anulēšanas. Es gribētu, lai kolēģi atbalsta to, ka līdzekļi, kas netiks iztērēti 7. pamatprogrammā, tiktu piešķirt ITER. Tas ir uh, atzinums, ko esmu sagatavojis. Grozījumi ir jāiesniedz uh, šo ceturtdienu līdz pulkstens 12. Lūdzu, paturiet to prātā. Paldies! Ja, vielen Dank, Herr Büdikofer, als Berichterstatter. Paldies! äh, hat das Wort Herr Giovanni Lavia als Berichterstatter, Generalberichterstatter des Budgetausschusses. Bitte. Tagad došu vārdu Giovanni Lavia, kas ir budžeta komitejas referents. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Inizio con l'approvazione. Mēs visi esam iepazinušies ar budžeta procedūru un tika noteiktas arī galvenās vadlīnijas par to jau apspriedāmies plenārsēdē. Un tika runāt par ļoti būtiskām prioritātēm. Protams, galvenās prioritātes ir izaugsmas radīšana. Un, protams, um, referents runāja arī par um, citām prioritātēm, par nodarbinātību un um, arī inovācijām. Mums ir jāparūpēs arī par jauniešu labāku iesaistīšanu darba tirgū. Ja mēs runājam par darba vietām, ir uh, jāparūpēs arī par jaunu darba vietu radīšanu. un ļoti daudz uh, darba vietu nākamajos piecos gados radīsies tieši mazajos un vidējos uzņēmumos. Tādēļ mums uh, tieši ir jāatbalsta šī Eiropas ekonomikas ādera, lai uh, tie varētu pieņemt darbā jauns cilvēks tādā veidā rosinot izaugsmi. 2013. gads ir pēdējais šī pēdējā finanšu plāna gads, un tādēļ 2013. gadā ļoti um, daudz līdzekļu tiks izmaksāti maksājumos, jo daudzas programmas beigs darboties, beigsies to termiņš, un ir jāparūpējas, lai būtu pietiekami daudz uh, maksājumu apropriāciju Komisārs Levandovskis jau atklāti pateica budžeta komitejā, ka pagājušā gada beigās bija uh, pārāk liels pieprasījums pēc maksājumiem - 16 miljardu eiro. Un tas viss tikai uh, gada pēdējā mēnesī komisija nevarēja visus šos maksājumus nolīdzināt, un apmēram tikai 5 miljardi tika piešķirti. Līdz ar to 11 eh, miljardi tika pārnest uz 1A un 1B kategorijām izpētēji un kohēzijas politikai. Maksājumu apropriācijas tika pārnestas uz 2012. gada budžetu. Un es domāju, ka 2013. gadā mēs atkal varētu saskarties ar līdzīgu problēmu. Ja dalība valstis gada gaitā nevarēs piedāvāt nekādus risinājumus un tiks pieņemti tikai budžeta grozījumi. Rīt no rīta komisijai uh, vajag mums piedāvāt uh, sākotnēju budžetu tāmi. Mēs gribējām, lai komisija ir gan realistiska, gan uh, vienlaicīgi arī ambicioza savos aprēķinos. Protams, Komisija zina, kas ir likts uz spēles, un tai ir jālūdz, lai dalību valstis snieg pietiekam daudz finansējumu, lai varētu īstenot paredzētās programmas. Protams, mēs visi gribam izkļūt no šīs krīzes, un tieši tādēļ mums ir jāinvestē daudzās prioritārās budžeta pozīcijās. Daudzas no tām ir saistītas tieši ar uh, mūsu uh, komitejas darbības lauciņu. Jūs noteikti atzinumā varējāt arī izlasīt, ka mūsu komitejai ir savas prioritātes, un es esmu devies arī uz citām Eiropas parlamenta komitejām, lai iepazītos ar viņu redzējumu uz nākamā gada budžetu. Un pateicoties uh, tam, ka tikos ar citu komiteju, uh, pārstāvjiem, es varēju viņus iepazīstināt arī ar mūsu komitejas galvenajām prioritātēm un nostādnēm. Protams, ir jāsaprot, ka ir prioritātes. Daudzas Eiropas uh, parlamenta komitejas uh, grib vairāk līdzekļu konkrētās pozīcijās. Un tiek runāts arī par negatīvām prioritātēm. Krīzes apstākļos mums, protams, ir arī varbūt skaidri un gaiši jāpasaka, ka varētu būt kādas programmas, kas ir mazāk svarīgas, kurām varbūt nevajag tik daudz līdzekļus. Mums ir jāmēģina kategorizēt programmas pēc to svarīguma, jo varbūt no kaut kā ir jāatsakās. Līdz ar to mums arī ir jānorāda, kuras budžeta pozīcijas nav prioritātes. Tālāk pilotprojekti. Tas vienmēr ir bijis prioritāri parlamentam, runājot arī par sagatavošanas pasākumiem, un mēs esam arī nosprauduši uh, konkrētu grafiku, kas ir jāievēro parlamentu specializētajām komitejām. Uh, un komitejām ir jāskato priekšlikumi par šiem sagatavošanas pasākumiem un e, pilotu projektiem. Un tas ir jāizdara līdz 4. jūlijam, lai mēs šos priekšlikumus varam iesniegt komisijai pirms atvaļinājuma, lai tā varētu veikt agrīno pilotu projektu izvērtēšanu. Protams, ir jāatbalsta tie pilotu projekti, kas e, šķiet reāli īstenojami. Es nevaru, piemēram, piešķirt naudu programmai, eh, kas šķiet nekad nebūs īstenojama. Un, protams, ir jāsaprot, ka zināmi līdzekļi būs uh, jāizmanto no jauna, un tāda bija vienošanās uh, piemēram, runājot par ITER projektu finansējumu. Protams, mums ir jāsaprot, cik daudz līdzekļu ir pieejami e, tieši šajā budžeta pozīcijā. Un 360 miljoni eiro būs 1A kategorijā. Uh, Protams, ka mums nāksies eh, ļoti daudz strīdēties ar padomi. Es, protams, arī saprotu, kāds ir kolēģi prioritāts. Jūs man ar tām pietiekam labi iepazīstinājāt. Paldies! Paldies Lavijas kungam! Tagad uh, vēlēsies uzstāties ēnu referenti, un uh, katram referentam ir trīs minūtes. Sadaugas kungs no ETP grupas kā pirmais lūdzu. Gerbiamas pirmininkė. Paldies, priekšsēdētāji. Patiešām mums uh, jāpiekrīt tām vērtējumam, ko sniedza referents un uz ko ir norādījuši arī citi kolēģi. Proti 2012. gads nav parasts gads. Mēs atrodamies pārejas periodā uz jaunu eh, programmēšanas posmu. Es nevēlos iedziļināties detaļās šobrīd, jo referenta atzinums vai viedoklis eh, ir eh, līdzīgs tam, par ko mēs jau runājām pagājušajā gadu, un kopumā vairums ideju mums ir pieņemams un mēs tās arī atbalstīsim. Tomēr mums būtu vēlreiz uh, viss jāizvērtē, kad beidzot tiks iesniegts budžeta projekts, jo budžeta projekts uh, var radīt citas domstarpības, varbūt ne ļoti būtiskas, bet tomēr domstarpības. Manuprāt, ir uh, izveidojies labs pamats vienprātības panākšanai. Mm, Eiropas parlamentam parasti ir ļoti uh, spēcīgas pozīcijas sarunās ar padomi par budžetu projektu. Mēs tāpat uzskatām, ka vēl varētu būt viena iespēja iesniegt zināmas korekcijas budžetam. Paldies! Paldies tagad ēnu referente Hercogs kundze sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos uzslavēt referentu Butikoferu kungu un pateikties arī citiem ēnu referentiem par uh, saskanīgo darbu gan pagājuši gadu, gan šogad. Uh, rūpniecības uh, komitejā mums ir izveidojusies labā sadarbība un vēlos pateikties arī uh, budžeta komitejas kolēģiem, kuri ievēroja mūsu viedoklī, proti, ka grūtos laikos ir nepieciešama solidaritāte un sinerģijas starp dalību valstīm attiecībā uz ekonomiskās izaugsmes uh, projektu programmām, lai um, veicinātu konkurētspēju. Es vēlētos atbalstīt Butikofer kunga ziņojumu ar dažiem papildinājumiem. Es gribētu minēt dažus jautājumus, kas mums ir tomēr radušies. Pirmkārt, Eiropas Savienības budžeta sinerģijas uh, raksturs. Es gribu teikt, ka budžets pats par sevi jau to nenodrošinās, bet mums ir jāvēršas pie dalību valstīm, lai tās nepārtrauktu nacionālo projektu īstenošanu, lai tās joprojām nodrošinātu līdz finansējumu, lai šie projekti nestāvētu uz vienas kājas, un tas ir ļoti būtiski. Tāpat vēlos uzsvērt, ka pastāv ne tikai solidaritāte starp dalību valstīm Eiropas Savienības budžetā, ir tīpaši viens A nodaļā, bet uh, ir jādoma arī par paauģu solidaritāti, un par to mēs vēlamies runāt šajā ziņojumā. Mums ir iebildumi uh, pret uh, ziņojuma ceturto punktu, jo šeit ir runa ne tikai, tikai par budžetu, bet par nākošo uh, daudzgadu finanšu schēmu, uh, proti runājot par kosmu un citiem jautājumiem. Tādēļ es domāju, ka šī nav īstā vieta, kur šos jautājumus iekļaut. Un uh, mēs varētu varbūt eh, izdarīt grozījumus šai punktā. Mēs atbalstam arī mm, projektu obligāciju pilotu projekta fāzi. Komisija ir norādījusi, un arī ēnu referenti ir norādījuši uz to, ka šis ir programmēšanas perioda pēdējais gads, un tādēļ ir jāpievēršās ne tikai saistību apropriācijām, bet arī maksājuma apropriācijām. Tālāk, visno, eh, beidzot par ITER. Šeit ir nepieciešams precizējums par to, kas tika lemts pagājuši nedēļ. Eh, mēs eh, ne visi esam informēti par to, ko par budžetu atbildīgie ir lēmuši un patiesībā 100 miljonu eiro, kas tika piešķirti no nodaļas 1A, un tas ir būtībā tehnisks jautājums. Šī nauda nenāk no septītās pētniecības pro, pamatprogrammas. Teorētiski it kā šī nauda skaitījās kā pētniecības pamatprogrammas nauda, bet patiesībā tā bija uh, iekļauta elastības instrumentā. Un tas ir ļoti būtiski. Un jautājums, no kurienes nāks tā nauda, kas mums ir vajadzīga 2013. gadā. Mums ir jānorāda, ka mums ir nepieciešama jauna nauda no padomes vai nu no elastības instrumenta sastāvā vai citādi. Protams, mums ir jāizmanto rezerves, kas ir 7. Uh, pētniecības pamatprogrammā, kas ir no. Uh, pirmajā A nodaļā, bet uh, vēl varbūt citur. Un ir jādo, jārod arī jauns finansējums un komisijai ir un padome ir jāuzņemas atbildība par saviem lēmumiem, kas tika pieņemti arī 2010. gadā. Un jautājums par 2013. gadu un 160 miljoniem eiro, kam ir jābūt jaunai naudai, nevis jānāk no septītās pamatprogrammas. Paldies! Hercogs kundze tagad kolēģim Rubikam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju pateikties uh, Butikofer kungam jo viņš ir eh, tik kaismīgi aizstāvējis MVU intereses un to ir darījis uh, tieši īstajā brīdē. Un saprotam, ka mums ir um, tie parādi, kuros esam iedzīvojušies, jāatmaksā atpakaļ un, protams, atmaksāt parādus var vairāk strādājot, un to jau darīs nevis finanšu tirgi, bet gan darba ņēmēji, kas strādā Eiropas Savienības uzņēmumos. Programma, was ihr damit, uh... Un 2013. gads ir pēdējais eh, šī finanšu plāna programmēšanas gads, un tādēļ vajadzētu mm, eh, parūpēties, lai uh, līdzekļi tiktu atbilstīgi izmantoti, ir jāpalīdz arī jaundibinātiem uzņēmumiem, tiem uzņēmumiem, kas daudz eksportē, un arī sievietēm. Tieši sievietes uzņēmējas uh, šajos grūtajos laikos ir pelnījušas mūsu atbalstu, un tieši šīs sievietes eh, var ļoti labi vadīt uzņēmumus un dibināt jaunus. Tādēļ mums vajadzētu parūpēties par attiecīgu budžeta pozīciju, kas eh, varētu šādas intereses mm, īpaši labi aizstāvēt. Mums eh, ir eh, jāparūpējas, lai Eiropas Savienībā varētu darboties arī labāk izglītots jaunās uzņēmējas. Un eh, ir arī Erasmus programma, kas paredzēta jaunajiem uzņēmējiem. Tieši pateicoties mūsu uh, komitejai dzima šāda programma, ir uh, 3000 jauno uzņēmēju, kas varēja uh, doties uz citām Eiropas valstīm un arī gūt pieredzi Un ir jāparūpējas, lai Erasmus programma, kas paredzēta jauniem uzņēmējiem, darbotos uh, ar pilniem apgriezieniem, un šos uzņēmējus mums ir jāturpina arī atbalstīt turpmāk. Uh, mēs uh, gribam, lai būtu arī labi uh, izglītoti žurnālisti, un krīzes laikos tie ir nepieciešami. Ir arī programma, kas paredzēta mediju pluralitātei, jo tieši jaunajos medijos, jaunajos plašsaziņas līdzekļos rodas jaunas darba vietas, un pateicoties pluralitātei, tiek iedzīvināta arī demokrātija, un es gribēju atbalstīt šo pilotu projektu, kas ir domāts tieši žurnālistiem. Un visbeidzot, varu uh, papildināt to, ko teica kolēģi par ITER. Es neuzskatu, ka ITER līdzekļi būtu jāpiešķir no septītās izpētes pamatprogrammas. Uh, Mums ir jāparūpējas, lai septītā pamata programma būtu pietiekami laba finansēta, lai varētu nekavējoties finansēt eh, iniciatīvas, kas nesīs konkrēts augļus jau rīt, un eh, ITER piedāvātos augļus mēs varēsim baudīt varbūt tikai pēc 20 gadiem. Tādēļ mēs nedrīkstam eh, līdzekļus no septītās pamatprogrammas pārnest uz ITER. Ir jāparūpējas, lai um, enerģija, kas tiek ražota Eiropā, būtu attiecīgi finansēta tieši septītās pamatprogrammas ietvaros, un uh, tieši šādiem uh, apsvērumiem ir domāta septītā pamatprogramma, un uh, es ceru, ka gan uh, kolēģi vairākums mūsu komitejā, gan arī budžeta komitejā šādu domu atbalstīs. Paldies, neviens cits vairs nevēlas izteikties, šķiet, ka komisijas zālē nav, un tagad Butikofer kungam noslēgumā vārds. Paldies, priekšsēdētāji! tikai dažas piezīmes. Wir haben ja gemeinsam bereits. Savu dārgas kungs, mēs jau pagājuši gadu eh, apspriedāmies. Eh, par to, kā mūsu komitejas redzējums nesakrīt ar komisijas piedāvāto attiecībā uz finansējumu. Es domāju, ka mēs komi, paši savā komitejā varēsim vienoties. Un tālāk, Hercogs kundze, arī jūs uzdevāt jautājumu par ceturto punktu. Ceturtais punkts sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek runāts par programmu apvārsnes 2020 un kosme. jūs tam pievērsāties, un jūs teicāt, ka tas nemaz vēl nav iekļauts nākamā gada budžetā. Bet eh, ceturtā punkta otrajā daļā ir runāts par tādiem resursiem, kas ir nepieciešami jau nākamā gada budžeta ietvaros. Gribēju vienkārši jums to pateikt. Un visu beidzot, ja mēs runājam par ITER projektu, Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju Levandovska kungs jau izstrādāja priekšlikumus par 360 miljoniem, kur ņemt šo naudu, kuras vēl trūkst. Budžeta konsultācijas norisinās pilnā sparā, un Levandovskis divas trešdaļas no šiem līdzekļiem, 240 miljonus, piedāvā finansēt no izpētes, izpētē paredzētā budžeta un 120 miljonus no IKT izpētē paredzētā. Un ņemot vērā Levandovska kunga piedāvājumu, es domāju, mums ir eh, jābūt eh, saliedētiem komitejā un ir eh, jāprotestē pret šādu pieeju. Varbūt jūs, Rūbiga kungs, esat pārāk optimistisks, sakot par to, ka ITER ieguvumus mēs varēsim baudīt pēc 20 gadiem. Es domāju, ka tas prasīs vēl ilgāku laiku. Domāju, ka agrākais pēc 50 gadiem mēs varēsim uh, redzēt konkrētu ieguvumu no šī projekta. Tādēļ uh, IKT paredzētie līdzekļi ir jāpariedz tādām programmām, uh, kas uh, konkrētas augļus nesīs jau rīt un parīt, nevis pēc nezinu cik gadiem. Ir jāparūpējas par ilgspējīgu izaugsmu, par darba vietu radīšanu, un tās ir mūsu galvenās prioritātes. Es domāju, ka mēs te noteikti varēsim panākt vienprātību. Un Rūbika kungs tāpat runāja par pilotu projektiem. Gribēju kolēģiem pateikt, ja jums ir kādi priekšlikumi, Par pilotu projektiem jūs tos varat iesniegt līdz 30. maijam, un pēc tam sakos normālā procedūra, ko savā uh, runā pieminēja Lavijas kungs. Paldies! Paldies Butikofer kungam. Es tikai gribēju pateikt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 26. aprīļa pulkstens 12. Gribēju pateikties Lavijas kungam par to, ka viņš ir ieradies pie mums šodien, un e, tagad varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. E, tas ir 11. darba kārtības punkts viltošanas novēršanas tirzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm. E, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām valstīm un uh, Tack ordföranden. Anders Dotters kundze ir uh, atzinuma autora lūdzu. Ja, taka ordföranden för att... Paldies, es vēlējos izmantot šo iespēju, lai pateiktos priekšsādātājiem par to, ka viņš piekrita, ka mēs šeit komiteja apspriežam šo jautājumu un arī mēs varam izvērtēt mūsu uh, atzinuma projektu par akta jautājumu. Es pateicos arī visiem kolēģiem un eh, nu, referentiem par sadarbību. Šajā pavasarī mēs eh, parlamentā un arī atsevišķās Eiropas Savienības institūcijās varējām sekot pilsoņu debats par šo jautājumu, kas iet pāri robežām. Iedzīvotājs tiešām uztrauc šis jautājums. Mūsu institūcija ir vienīgā, ko ir tieši ievēlējuši Eiropas Savienības pilsoņi, un mūsu atbildība ir pievērsties šim jautājumam, ja par to sabiedrībā notiek debates un arī pieņemt lēmumu debašu noslēgumā. Ir bijušas politiskas un um, ekonomiskas sekas šim um, nolīgumam Eh, notika konsultācijas ekonomikas komitejā ar ieinteresētām pusēm par to, kā šis nolīgums varētu ietekmēt Eiropas tur, eh, nākotni. Uh, runājām arī par viltotajām precēm un uh, Jāsaka, jauno industriju pārstāvi pauda bažas par uh, juridisko nenoteiktību, ko rada šis nolīgums, proti tas īpaši skar telekomunikāciju uh, nozari un mazos un vidējos uzņēmumus. Mums ir notikušas vairākas diskusijas, mēs runājām par vienotā tirgus uh, iespējām um, nākotnē mēs runājam par neutralitāti, par atvērto tiešsaistes tirgu, par piekļuves slieksni šim tirgum, kam jābūt ļoti zemam. Un uh, mēs arī uh, apspriedām um, pilsoņu un mazo un vidējo uzņēmumu ieinteresētību un situāciju. Referents uh, uzskata, ka šīs nolīgums ir pretrunā ar uh, neutralitātes principu un atklātu tiešsaistes tirgu. Ir jāpanāk uh, līdzsvars uh, starp uh, intelektuālā īpašuma tiesībām no vienas puses un otras puses uzņēmumu interesēm attīstīt uh, savu biznesu. Priekšsēdētāji esmu sagatavojusi atzinumu uh, un tajā es uh, aicinu mūsu komitejas vārdā noraidīt šo nolīgumu. Mums jau ir pieredze attiecībā uz pasažieru datiem, uz datiem par piekļuvi Eiropas Savienības tirgumu. Uh, mums ir arī uh, runāts par intelektuālā īpašuma tiesībām un citiem jautājumiem, un tādēļ mums būtu vispirms jāizvērtē daudzi punkti, pirms mēs parakstām starptautisku nolīgumu, kas pēc tam mums sasa varētu sasaistīt rokas iekšējā tirgus attīstībā. Uh, Tāpat jāsaka, ka daudzās starptautiskās organizācijās, tādās kā G8, Pasaules tirzniecības organizācija, arī tiek uh, izvērtēta iespēja uh, pieņemt uh, likumdošanu par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un īpaši adaptētiem tiesību aktiem, bet šis akta nolīgums ir tāds, kas it kā der visiem, bet patiesībā tam varētu būt negatīva ietekme nākotnē. Ja mēs uh, atbalstīsim šo nolīgumu mūsu institūcijā, tad pastāv risks, ka nolīgums tiks uh, parakstīts un stāsies spēkā vēl pirms mēs esam pabeiguši izpētes darbu par uh, dažādiem jautājumiem. Mūsu komitejai un mūsu institūcijai, kas ir demokrātiski ievēlēta, būtu jāuzsāk jaunas debates par nemateriālajām tiesībām un par digitālo tirgu. Un mums būtu jāmeklē jauni jauna pieeja šiem jautājumiem, skatoties no Eiropas uh, viedokļa. Es ceru, ka komiteja atbalstīs manus ierosinājumus un arī ceru, ka kopīgiem spēkiem mēs turpināsim organizēt debates. It īpaši jāparādītos jauni nolīgumi un jaunas, jauni priešlikumi. Paldies! Paldies Amels Dotars kundzei, došu vārdu ēnu referentiem un kas parī kungu pārstāv, kas Tiljo kundzu lūdzu. Sí, gracias, presidente. Eh, bien sabido. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs pareizi norādījāt, nesmu ēnu referente. Ēnu referents mūsu grupai ir Kasparī kungs, bet viņš, diemžēl, nevarēja piedalīties šā rīta sanāksmē, un tādēļ es pārstāvu savu politisko grupu. Uh, un arī uh, izpaudījuši savu personisko viedokli šajā jautājumā. Es domāju, ka mums ir uh, priekšnosacījumi, ko mēs nedrīkstam aizmirst, ir jāaizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, jādomā par izaugsmi un darba vietu radīšanu un visus šos aspektus šī situācija varētu ietekmēt negatīvi. Intelektuālā īpašuma tiesības var radīt inovācijas vai kādas citas darbības, kad uh, individi vai grupas kaut ko rada. Mums ir nepieciešams um, tās aizsargāt, panākt uh, līdzsvaru, jo pretējā gadījumā mēs apdraudam inovācijas, sabiedrības attīstību un cietēji būs visa sabiedrība un nākamās paudzes. Es domāju, ka tam visi piekrīt. Protams, ir ļoti labi, ja ir nolīgums, bet mums ir jādomā par to, kā strādāt efektīvi. Akta ir tirdzniecības nolīgums, kā to norādīja atzinuma autori, kurā es vēlos pateikties par viņas lielo ieguldījumu darbā pie šā jautājuma. Katrā gadījumā man šķiet, ka akta ir pamatā mehānisms, starptautiskai sadarbībai, lai nodrošinātu augstākos intelektuālā īpašuma tiesībā aizsardzības standartus. I, akta nav vērsta, vērsts pret individiem, uh, piemēram, digitālajā telpā, jo ir aktā daudz, daudz, uh, kas uh, atrunāts arī attiecībā uz jautājumiem, kas neskar internetu. Ir paredzētas uh, daudzas garantijas attiecībā uz privātās dzīves aizsardzību un drošību, un es gribētu arī atgādināt kolēģiem, uh, ka akta nemaina uh, atsevišķu valstu likumdošanu. Akta uh, neietekmēs Eiropas Savienības tiesību aktus. Esam saņēmuši vairākus uh, juridiskā dienesta atzinumus, kas uh, vairāk kārt ir apliecinājuši, ka nav uh, nekādu pretrunu šeit starp tiesību aktiem Eiropas Savienībā un akta, uh, ka akta nekādi neskar pamattiesības un citas tiesības, kas, tiesības, kas noteikts akta akī komunotēra. Akta mums ir nepieciešams. Jūs, protams, varat iebilst, ka ir daži punkti, kas būtu jānos, jāpadara skaidrāk, kas nav pietiekami skaidri. Es uh, nezinu, kāds būs uh, starptautiskās tirzniecības komitejas viedoklis, bet mums ir nepieciešams uh, šis šo situāciju padarīt skaidru tūlīt, jo diskusijas par uh, šo uh, nolīgumu ir turpinājušās kopš 2008. gada, un ja tagad mēs šo jautājumu vēl centīsimies novilkt vai atlikt, jāsaka, starp 2009. un 2010. gadu intelektuāla īpašuma tiesību pārkāpumu radītie zaudējumi ir pieauguši divkārt. No 80 tūkstošiem gadījumu ir eh, šis eh, skaits pieaudzis līdz 80 tūkstošiem. Šeit ir runa par simtiem miljonu zaudējumu, ko rāda šie pārkāpumi. Eh, mana politiskā grupa un es iebilstām pret akta noraidīšanu Es domāju, ka šis nolīgums mums ir nepieciešams, bet mums ir nepieciešams arī skaidrojums gan no komisijas, gan no citām pusēm, kas ir parakstījušas šo nolīgumu. Bet es aicinātu rīkoties ātri šajā jautājumā, mums ir jāvirzās uz priekšu. Mēs nevaram vairāk kavēties. Eiropas Savienībai ir uh, jārada visi nepieciešamie instrumenti, lai veicinātu inovācijas un tādējādi pārvarētu krīzi. Paldies! Paldies! Es un D grupas vārdā Katrīna Trautmane. Es gribētu norādīt kolēģiem, ka mēs esam nedaudz jau atpalikuši no mūsu darba grafika un mums vēl ir daudz darba kārtības punktu jāizskat, tādēļ ierosinātu kolēģiem nepārsniegt trīs minūtes trautmātas kundze. Paldies, es runāju Francisko de Angelis vārdā, kurš nevarēja piedalīties šai sanāksmē un es paudīšu viņa viedokli, ko viņš uh, vēlējās teikt šai komitejā um, Eiropas uh, parlaments, uh, parlamentam vajadzētu um, iesaldēt šo nolīgumu, jo tas būtu solis atpakaļ salīdzinājumā ar 2006. gada IPRET direktīvu. Mēs ļoti arī nožēlojam to, ka termini ir ļoti mm, neskaidri definēti, un Singaretī ziņojumā bija definēta tir, tir, tirzniecības eh, tirzniecības mērogs un uh, akta uh, eh, skārt aktu pārkāpējs neatkarīgi no tā, juri, no šā uzņēmuma lieluma, juridiskā statusa un visa. Singaretti ziņojums guva plašu parlamentu atbalstu 2006. gadā par to, ka Uh, ja atsevišķis internetu lietotājs pārkāp kādu reizi intelektuālā īpašuma tiesības, tas nav salīdzināms ar uzņēmumu veiktiem pārkāpumiem, lai gūtu komerciālu labumu no šiem pārkāpumiem, bet tas ir pretrunā ar aktā ierakstītajām normām. Un tādēļ mēs atbalstam tam uh, aicinājumu noraidīt akta pat uh, tad, ja šis jautājums ir nosūtīts Eiropas Savienības tiesai. Mēs uzskatām, ka tas ir jādara, nodrošinot, ka neti, nenotiek kavēšanās atbildīgajā komitejā INTA, un tādēļ ITRE komitejā mums ir jāsagatavo atzinums māja pirmajā pusē. Uh, Mēs uzskatām, ka Anders Doters kundze ir sastādījusi ļoti labu līdzsvarotu atzinumu, kas ņem vērā mūsu komentārus, un mēs turpināsim strādāt pie šā jautājuma ar mūsu atzinumu autoru. Paldies! Ja, vielen Dank. Ähm, ich darf jetzt. Äh... Paldies. Runātājs saraksts. Herr Rübig, Herr Reul, Frau Jordan und Frau Badia. Ich würde äh, vorschlagen, dass wir dann an der Stelle. Es eh, ierosinu, ka mēs eh, šobrīd slēdzam runātāju sarakstu, un es lūgtu arī runātājiem izteikties pavisam īsi. Mums ir diezgan karstas eh, debats, bet mums ir arī citi darba kārtības jautājumi, tāpēc es vēlētos, lai mēs beigtu šīs debatas tomēr ātrāk. Paldies, priekšsēdētājkungs. Es pavisam īsi izteikšos. Aktas nolīgums attiecās uz trīs svarīgiem jautājumiem - uz tirniecības tiesībām Mēs runājam par preču zīmi, par 27. pantu, par eh, internetu izmantotāju tiesībām, kā arī par autortiesībām. Viņa tiesībām finansiāli izmantot savus darbus. Saistībā ar pirmo un trešo jautājumu es neredzu nekādu problēmu tomēr. 27. pants raisa, eh, raisa bažas, jo sevišķi pirmais un astotais punkts, kā arī ceturtais punkts. Tas attiecās uz interneta izmantotāja identifikāciju. Tātad šeit mēs runājam par viņu veiktiem pārkāpumiem saistībā ar personālo datu aizsardzību. Kā arī sestais punkts. Tajā ir runa par aprīkojumu, kurš tiek izmantots, lai izvairītos no aizsardzības. Un 2005. gadā Eiropas parlaments noraidīja juridiskās komitejas ziņojumu par pasākumiem saistībā ar datorprogrammām. Un tas nozīmē, ka uh, datorprogrammatūra uz, uh, tie, uz tām netiecās patenti un līdz ar to programmas, uh, eh, tad ir izvietots jauna programmatūra, un šķiet, ka to nevar aizliegt. Un 27. Eh, panta 6. Eh, punkts aizliedz šādus gadījumus. Tas būtu pret inovāciju principu saistībā ar programmatūru. Ja nav definēts autors, tad autora tiesības pieder programmatūras uh, izstrādātājiem. Un līdz ar to Referentam ir pilnīgi taisnība. Runājot eh, par ekonomikas un tirdzniecības jautājumiem. Inovāciju nozīme un progresa nozīme ir jāuzsver, tāpēc ka akta iet pret inovācijām, jo sevišķi informācijas tehnoloģiju jomā. Paldies! Uzkugi kundze, lūdzu. Paldies! Trautmanis eh, kundze jau iepazīstināja ar S&D grupas viedokli. Pamatā mēs esam pret akta nolīgumu. Mēs to noraidām vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, eh, ka eh, veids, kādā šis nolīgums tika panāca, tad nebija nekādu publisko debašu. Un šis nolīgums ir tāds, kurš neatiecās uz vairākām lielām uh, valstīm, kurām vajadzētu būt daļai no šī nolīga. Un, un, un, protams, kā galvenokārt mēs runājam arī par šī nolīguma saturu. Šis ir tirzniecības nolīgums, un tirzniecības nolīgumi tiek uh, noslēgti tāpēc, ka mēs vēlamies radīt eh, darba vietas, radīt izaugsmus, bet šajā konkrētajā gadījumā uh, maksājumā cena ir ārkārtīgi augsta, un tāpēc mēs esam pret šo nolīgumu. Un uh, mums tika iesniegtie argumenti, izcili argumenti, Un es un dēļ atbildīgais Mārtiņš, Mārtiņkungs no mūsu grupas ir labi norādījis, ka pamatā šis ir tiešām slikti izstrādāts nolīgums. Tik slikti izstrādāts, ka mēs uh, zaudējam vairāk nekā iegūstam, un tāpēc mums ir jāsaka nē. Un, protams, ir arī jautājums par savienīgo integritāti, par veidu, kā informācijas sabiedrības jautājumi tiek risināti, un jautājumi, kas aiziet internāti informācijas eh, tehnoloģijām. Tas viss liecina par to, ka šis eh, nolīgums ir negatīvs, un tāpēc es eh, atbalstīšu Aristoteles kundzes priekšlikumu. Paldies! Rubika kungam vērts. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju pateikties Amels Dotars kundzei, jo akta, protams, ir līgums, kas uh, tiek apspriest uz starptautiskās skatūs. Un Mums ir jādomā, kā aizstāvēt mūsu kultūru un mūsu kultūras mantojumu arī globālā kontekstā. Un, protams, mums ir jāatrod arī atbildes uz daudziem jautājumiem. Un parlaments konstatēja, ka akta zināmā mērā uh, sasaistīs mums rokas, jo projām Eiropas Savienībā šajā līmenī nav uh, harmonizēts likumdošanas. Protams, šeit ir arī diezgan spēcīgs interešu konflikts. No vienas puses uh, uh mākslinieki, nozare kā tāda. Uh, kas šo saturu, ko bieži vien ir iespējams lejuplādēt internetā, rada. Un, protams, šiem māksliniekiem, kas ir radījuši konkrētus darbus, ir jāmaksā. Un no otras puses ir šī sabiedrība, interneta uzņēmumi, ir tādi uzņēmumi, kas biržā tiek kotēti vairāku miljārdu eiro apmērā, un viņiem mm, bieži vien par šiem darbiem, kas tiek ievietot tīmeklī, nekas nav jāmaksā, un, protams, tādēļ rodas tāds spēcīgs interešu konflikts, kurš tad īsti galu galā maksās šo augsto cenu. Un Gireka kungs teica, ka ir programmatūras, kas ir jāizstrādā, un Pateicoties tam būs daudz iespēju uh, ražot jaunu programmatūru, arī komunikācija, tīkli, kas maksās par to izmantošanu, par informācijas uh, pārvadu un tā tālāk. Ķīviņš ir visai as un uh, šis ķīviņš norisinās uh, uh, īsti nenākot par labu patērētājiem. Tādēļ mums vajadzētu parūpēties tieši par patērētāju interesēm. Bet te tagad tiek aizstāvētas tā, tikai augstasinīgas ekonomiskās intereses un norisinās cīņas par to, kam tad ir jāmaksā par intelektuālo īpašumu, kā tas tiek novērtāts, un mums ir jāpiedāvā arī kaut kādas alternatīvas, lai nozarē nodarbinātie varētu vienoties savā starpā, nevis visu uzgrūstu tikai likumdevējiem. Es domāju, ka akta varētu kalpot par tādu uh, fundamentu, kas ļautu aizstāvēt mūsu kultūras uh, mantojumu starptautiski. Tādēļ mums ir jāorganizē uh, ļoti lietišķas debates, jādomā par alternatīvām un ir uh, jāizskauž eh, visi konflikti un pretrunas, kas joprojām pastāv, un kopīgi ar Starptautiskās tirzniecības komiteju mēs noteikti varētu atrast tādu labu prātīgu risinājumu. Paldies! Grazie, kolega Roļi. Roila kungs, lūdzu. Na, klaps, jā. Paldies. Erstens, irrit Es gribēju pateikt, ka aktai ir ļoti ilga priekšvēsture, un parlaments jau ir pieņems vairākas lēmumus pirms tam. Akta tika kritizēta, pēc tam koriģēta, un tagad man rodas zināmas grūtības. Un tagad viss saka, vispār tu nekas vairs nav spēkā, lai gan mēs uh, jau izteicām savu spriedumu. Ja mēs uh, sazināmies ar māksliniekiem, mūziķiem, filmu veidotājiem, kas rada šo intelektuālo īpašumu, un viņi tagad jautā, kādēļ mēs vairs uh, neaizstāvām viņu garīgo darbu, viņu garīgā darba augļus un uh, to, ko viņi gal galā ir uh, radījuši. Uh, Vai mēs to nevērtējam pietiekam augstu? Mums ir eh, šie jautājumi pietiekami plaši jāapspriež, un mēs redzam, ka ir demonstrācijas, un arī jaunieši dodas ielās, lai pret to protestētu, un mēs nevaram vienkārši visu to ignorēt un uh, noraidīt akta. Protams, ja līgums vēl eh, sagādā neskaidrības, tad ir jāprecizē šīs neskaidrās vietas. Es nesaprotu, kādēļ mēs apšaubām pilnīgi visu līgumu. Vienkārši korģēsim tās vietas, kas vēl nav skaidrs. Mums vajadzētu precīzi zināt, kurš, eh, kuras detaļas tad tekstā ir jākoriģē un kuras nē. Un tas, kas ir spēkā Eiropā, ir jāievēro arī starptautiskā līmenī. Un pēdējais jautājums. Kādēļ mēs to, kas līdz šim ir bijis spēkā Eiropas Savienībā, pēkšņi sākam apšaubīt? Paldies! Grāci, Jordan! Hvala lepa! Uh, Paldies! Diskusijas, eh, kuras eh, ir izcinājušās pēdējo mēnešu laikā, manuprāt, bija drīzāk ideoloģiskas. Un tāpēc priecājos, ka šodien mums ir diskusijas vairāk pēc satura. Kolēģi, arī Rubika kungs iepazīstināja ar pamatotiem argumentiem, un es eh, tiem piekrītu. Uh, Es ļoti atvainojos, eh, ka mēs eh, nenosūtījām, neuzstādījām sev pareizos jautājumus, kas mums ir vajadzīgs kā Eiropas sabiedrībai, kā Eiropas Savienībai. Mums ir jāaizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, tāpēc, ka mēs esam radoša un inovatīva sabiedrība. Ir svarīgi arī, ka mēs sniedzam eh, drošību patērētājiem un individiem. Mūsu pirktajiem produktiem un pakalpojumiem tiem ir jāatbilst uz tiem atbilstošiem etiķetēm, uz, tiem, uz to etiķetēm Mums ir jāizmanto inovatīva pieeja un jāaizsargā cilvēku tiesības. Mums ir eh, jāgarantē brīvība, izmantojot internetu. Internets ir jāizmanto bez kādas pāraudzības. Akta pie, eh, sasniedz konkrētus mērķus, eh, tomēr visā Eiropā ir iznāca demonstrācijas arī Slovenijā. cilvēki baidās publiski runāt par aktas eh, nolīgumu pozitīvā eh, veidā. Ir arī dažas pozitīvas lietas, kas saistītas ar aktu, tam es piekrītu, bet jautājums ir, kā mēs varam spērt soli uz priekšu, ja tik daudz cilvēki eh, veids demonstrācijas pret aktu un tie, kur demonstrācijas piedalās šajās demonstrācijās, viņi pieprasa, lai akta nekavējoties tiktu atcelta. Es tam nepiekrītu. Cita lieta ir tāda, ka mums ir jāgūst zinātnisks atzinums no neatkarīgas iestādes. Eiropas Savienības tiesa ir tā iestāde, kurai vajadzētu sniegt atzinumu. Un man ir žēl, ka Eiropas parlaments eh, noraidīja šādu iespēju. Man ir jāsaka, es tiešām nožēloju, ka mēs nelūksim uh, eh, tiesu izstrādāt uh, atzinumu. Es domāju, ka mums ir vēlreiz jāpārlasa aktas nolīgums. Mums ir jāuzsver pozitīvās lietas, kas ir šajā nolīgumā, un mums ir jārunā arī par negatīvajām pusēm vēlreiz. 27. pants nav vienīgais svarīgais pants, un man ir jautājumi šajā ziņā. Vai vēl pastāva kāda iespēja no jauna vest sarunas par 27. pantu? Vai mēs varam rast tādu risinājumu pēc 23. Eh, pantu, kas būs pieņems arī sabiedrībai? Paldies! Paldies! Badieku ček! Paldies, priekšādās kundze! Es arī vēlētos pateikties Andrēs Doters kundzei par šo atzinumu. Tas ir ļoti līdzsvarots. Un šis ir ļoti sarežģīts jautājums, kā jau mēs to esam redzējuši. Man liekas, ka ir nepieciešami precizējumi. centos nākt klajā ar ātru risinājumu, bet kā jau tas parasti notiek ar lietām, ko m, mm, darām ātri, mēs eh, nevaram um, upurēt ātrumu vārdā mm, kvalitāti. Un akta pašreizējā formā, jebkurā gadījumā, nav labs risinājums. Mums ir nepieciešamas inovācijas. Uh, tām ir jābūt mūsu galvenajām sabiedrotājiem saistībā ar labiem risinājumiem, ar um, ražošanai un māksliniekiem un izmantotājiem. Un es vēlētos uh, vēl precizēt uh, kādu lietu. Kad mēs runājam par aktu, tad, tad, uh, tad cilvēki jautā, vai mēs esam par vai pret māksliniekiem. Es nedomāju, ka tas ir pareizs arguments, jo mākslinieki atbalsta aktu. Un ir arī tādi mākslinieki, kuri ir pret aktu. Ir divas puses. Ir, um, industrijas, kuras ir par un kuras ir pret. Līdz ar to jautājums ir daudz sarežģītāks nekā liekas. Un nesen dzirdējām uh, komentārus, spriežot uh, par plusiem un mīnusiem, tas ļoti labi. Tomēr šis ir starptautisks nolīgums un Eiropas parlaments. Uh, tad var teikt jā vai nē, un tas mums ir jāapzinās gal galā. Tas ir jautājums, par kuru mēs tik ilgi jau runājam, un tā ir eh, daļa no problēmas, teikt, jā vai nē. Paldies. Marks Kungs, lūdzu. Paldies, referentā. Es domāju, ka svarīgi ir garantēt tiesības uz interneta brīvību un eh, personas datu aizsardzību. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu runāt šeit ziņā par citām lietām Šīs divas lietas ir eh, fundamentāli svarīgas, un esmu arī vienmēr pārsteigts, kad eh, intelektuālo īpašuma eh, tiesību aizsardzība tiek skatīta pretstatā interneta brīvībām, jo parasti tā nevajadzētu būt. Šī komiteja ļoti bieži ir uzsvērusi to, cik svarīgi ir ievērot konsekventu sistēmu Eiropā lai tiktu garantētas īpašuma tiesības. Mēs esam runājuši par Eiropas patentu sistēmu, kā arī par nepieciešamību uzlabot iekšējo tirgu attiecībā uz labāku intelektuālo tiesību aizsardzību. Un parasti mēs to neskatām pretstatā informācijas brīvībai. Un šādā ziņā internets neatšķirās no eh, citiem uh, medijiem. Tātad, tātad intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzība vai nē. Tas ir um, jāadaptē jaunajām tehnoloģijām. Un ir jāsk, jāskata arī tāds aspekts, ka iepazīstoties ar juridiskā dienesta atzinumu un citiem juridiskiem atzinumiem, nav nekā, ne, tur nav nekā nekonsekventa ar Eiropas likumdošanu. Aktā nav nekā īpaši jauna. Es domāju, ka dažkārt mēs šeit ceram spoks, ja tā var teikt, jo daudzi saka, ka akti ir saistīti ar dažiem sarežģītiem aspektiem, bet man ir jāsaka, ka es nekad uh, neesmu redzējis tam reāls pierādījums. Un ļoti reti šajās diskusijās es kaut ko tādu būtu dzirdējis, ka kāds teiktu, ka uh, šādi tiek pārkāpta interneta brīvība. Varbūt eh, tāpēc ir arī viedokļi pret aktu. Bet kamēr vien mēs varam saskatīt eh, vajadzību pēc Eiropas sistēmas, lai aizsargātu intelektuālā īpašuma tiesības, mums ir jā, jāievēro konsekvence. Un tie, kuri saka, ka kaut kas nav kārtībā ar aktu, viņi norāda šo problēmu, kur nav atraduši juridiskie dienesti. Un es tiešām Eh, ziņojumā tam neredzu nekādus pierādījumus. Līdz ar to man liekas, ka ir pienācis laiks nākt klājā ar pierādījumiem, ne tikai um, paspiest uh, rokas viens otram. Lūdzu, nāciet klājā ar konkrētiem piemēriem. Vai arī sakat, uh, ka jūs neatbil, neatbalstat uh, intelektuālā īpašuma tiesību aizsargāšanu. Bet uh, šīs tiesības neierobežo internetu vai informācijas brīvību Jo tas ir jautājums, vai jūs vēlaties šīs tiesības vai nē. Par to ir bijusi šī diskusija. Es pats, mana nostāja ir ļoti stingra attiecībā uz internetu brīvību. Un es varēju arī atzīmēt to, ka dažas no šīm lietām, eh, kuras varēja kļūt par problēmu, tās ir izslēgts no akta eh, nolīguma. Par šādiem aspektiem mēs runājām saistībā ar telekomunikāciju pakotni. Bet eh, lūdzu, Lai padarītu mūsu diskusijas vienkāršākas, nāciet klajā ar konkrētiem piemēriem attiecībā uz problēmām. Citādāk mums būs vēl jā, jādiskutē, vai mēs vēlamies aizsargāt šīs tiesības vai nē. Paldies, eh, Niblērs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies arī referentei. Es varu nekavējoties turpināt eh, iepriekšējā kolēģi teikto. Uh, Tad, kad tika diskutēts pēdējos mēnešos par akta līgumu, bija daudz pretrunu. Es īstenībā līgumu izlasīju nevienreiz, bet pat vesels divas reizes. Un es īstenībā nevaru saprast šo uztraukumu un ažiotāžu, kas valda ap līgumu. Es darbojos arī juridisko lietu komitejā, un mēs uh, gatavojām atzinumu. Un ņemot vērā, uh, Eiropas perspektīvu mēs uh, nekādā veidā nevaram konstatēt, ka akta nelabvēlīgi ietekmētu uh, autortiesības. Nē, tieši pretēji. Materiālās autortiesības šajā nolīgumā vispār netiek atrunāts, un ja kāds apgalvo, ka tas ir pilnīgi savādāk, kā jau Hokmarka kungs teica, šim cilvēkam vajadzētu norādīt uz attiecīgo vietu līgumā, kur tas it kā esmu būtu teikts, ja tiek runāts par materiālām tiesībām saistībā ar autortiesībām. Ja autortiesības uh, ir jāreformē, tad uh, komisija jau drīz mums uh, piedāvās konkrētus priekšlikumus, un uh, noteikti tad par to arī būtu jāved sarunas. Es saprotu, ka daudz ir noraizējušies, un, protams, par to ir jārunā, un varbūt ir arī kaut kas jāmaina autortiesībās. Uh, bet ka tas būtu kaut kādā veidā ietekmēts ar akta līgumu, tam es nevaru piekrist. Jūs, protams, varat vēl simt juristiem likt pārbaudīt, vai šis nolīgums ir saskaņā ar Eiropas likumdošanu vai nē, ir jāvalda juridiskajai noteiktībai, un es katrā ziņā uzticos Eiropas parlamentu juridiskajām dienestam. Tie ir ļoti profesionāli cilvēki, kas ir baudījuši labu izglītību, un es neredzu nekādu iemeslu apšaubīt viņu atzinumu, un noteikti mums nevajadzētu arī vērsties pret akta nolīgumu. Paldies! Komisijas vārdā kāds izteiksies, kurš īsti runās? Johnson kungs, lūdzu. Thank you, madam. Paldies. Es vēlētos eh, sniegt eh, īsu ieskatu. Mums eh, šeit šodien ir iznācis ļoti interesants debatas. Un nu, tik tiešām akta neietekmē mūsu uh, pilsoņus, bet uh, tā palīdz mūsu uzņēmumiem, jo sevišķi tiem uzņēmumiem, kuri eksportē un kuri darbojas starptautiskajā tirgu, kuri uh, nodarbojas ar intelektuālajām tiesībām saistībā ar inovācijām un arī ar kultūras jautājumiem. Uh, Līdz ar to aktas nolīgums ir ļoti nepieciešams, lai palīdzētu uh, Eiropai, lai Eiropa uh, saglabātu savu konkurētspēju. Sarunu laikā mēs daudz eh, esam runājuši par to, ka jāiet, jārespektē pamata tiesības. Par to uh, ir runāts aktā daudz vairāk nekā citos tiesību aktos. Mēs atkārtojam vajadzību ka ir nepieciešams ievērot šīs pamatiesības. Dažkārt tas tiek atkārtots divas, trīs reizes vienā un tajā pašā pantā, kā piemēram 7. pantā. Tomēr joprojām ir daudz šaubu, kā uz to šodien tika norādīts. Ir vairāk šaubu nekā konkrētu problēmu piemēru. Bet tā kā šādas šaubas pastāv, komisija eh, nosū, ir nosūtījusi aktu Eiropas Savienības tiesai. Un, ja kurā gadījumā ir iespējams, ka, kā jau Degukta kungs ir lūdzis un kā Eiropas Savienības prezidentūra ir lūgusi, ka mēs gaidām um, <clears throat> spriedumu par uh, aktas um, likumību, un šo te atzinumu sniegs Eiropas Savienības tiesa, un pēc tam mēs varēsim virzīties uz priekšu ar uh, pārliecību, ka mums ir galējais vārds attiecībā uz šiem jautājumiem, kur ir ļoti sarežģīti. Bieži tika pieminēts 27. pāns. 27. pāns nebūtu eh, neaizliedz interneta brīvību. Tā nosacījumi ir uh, opcionāli. Tie norāda uz konkrētiem principiem, un šie principi Eiropā jau tiek īstenoti ar pastāvošajiem tiesību aktiem, kuri pastāv jau 10, 20 gadus un kuri ir eh, ļāvuši uzplaut internetam. Līdz ar to nepastāv uh, apdraudējums Eiropas pilsoņiem, Eiropas interneta izmantotājiem. Attiecībā uz eh, protestiem mēs redzam, ka daudz kas protestē pret aktu. Ja mēs iedziļināmies viņu iemeslos, viņi eh, pamatā protestē pret konkrētiem autortiesību noteikumiem. Sakas ir tādas, ja viņi um, panāk to, ka akti tiek noraidīti, tad viņi nemaz nevirzīs uz priekšu savas diskusijas par autortiesībām. Tās ir pilnīgi citas debatas. Akta ir īstenošanas nolīgums. Un eh, tas, ka parlamentam būs vajadzīgs eh, laika, tas eh, nenozīmē, ka tajā pašā laikā parlaments nespriedīs par tiem priekšlikumiem, kurus ir sagatavojusi komisija un iekšējā tirgus ģenerāla direktorāts attiecībā uz ļoti vajadzīgajiem autortiesību noteikumiem licenču jomā, kā arī īstenošanas jomā. Un tad, tad eh, ko komisārs teica parlamentam, būtu vērtīgi, ja tiktu nogaidīts eh, līdz uh, tiesas galiem spriedumam. Tā, tā, tā vietā, lai norādītu norādīt kaut ko tādu, ko atbalsta milzīgs skaits Eiropas Savienības uzņēmumu, kā arī Eiropas Savienības uh, mākslinieku. Paldies! Grazie, raporter, prego, noster. Paldies! Referentai vārds. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Paldies visiem maniem kolēģiem, kuri piedalījās šīs dienas diskusijās. Paldies eh, komisijai, paldies, kā bijāt ieradušies. Esmu diezgan priecīga par to, ka mūsu komiteja un mūsu institūcija ir gatava iesaistīties šajā sarežģītajā diskusijā attiecībā uz akta nolīgumu. Tomēr es joprojām redzu, ka ir zināma nedrošība saistībā ar šo nolīgumu. Un ši, šīs dienas diskusijās eh, parādījās jautājums par filmām un mūziku, tie ir svarīgi jautājumi, tomēr akta attiecās vēl uz daudz citiem svarīgiem jautājumiem. Un kā mēs dzirdējām no kolēģa puses, eh, ir, eh, tad, ir, ir, ir vairāk nolīgumu, kas ir saistīti ar digitālo ekonomiku. Un līdz ar to jautājums ir tāds, vai akta ir instruments, vai tas ir instruments, kas mums ļaus gūt eh, pilnīgu pārskatu pār noteikumiem, kas varētu būt nepieciešams šajā jomā. Man liekas, ka mums ir nepieciešams plašākas debatas. Varbūt, ka mums ir nepieciešams debatas nākotnē labāk strukturēt. Iespējams, akta nav labākā platforma, ja mēs vēlamies izvērst konkrētas debatas par konkrētiem industriāliem jautājumiem. Un es jebkurā gadījumā um, ar nepacietību gaidu mūsu darbu attiecībā uz uh, šo nolīgumu, gaidīšu jūsu uh, grozījumus, un tad arī skatīsimies, kas notiks. Un sapratu, kas ir necības komitejā. Paldies! Arda. Tikai vēlējos uh, teikt komitejas kolēģiem attiecībā uz laika grafiku. Mēs esam lūguši tagad uh, atlikt šo jautājumu. Man informācija šobrīd ir tāda, ja šis um, jautājums netiks atlikts uz mēnesi, tad grozījumi jāiesniedz līdz 28. aprīlim tikai angļu valodā, un balsojums ITRE komitejā būs 8. mājā. Bet jā, rītdien Intes uh, komitejā ja viņi mūs informēs eh, par to, ka termiņš tiek eh, pagarināts eh, par mēnesi, tad jūs tiksiet informēti ar e-pasta palīdzību. Sekretariāts garantēs to, ka jūs visi tiekat informēti. Un tas nozīmē, ka šis te, um, gala termiņš būs 26. aprīlis. Tomēr grozījumi būs pieņemami visās valodās. Un 3.31. maijā būs balsojums komitejā. 10.30 būs ehm, sanāksme transporta komiteja. Un eh, līdz ar to mums eh, ir ehm, jāpagūst septiņu minūšu laikā gūt eh, viedokli par kaimiņu attiecību instrumentu. Paldies, kā jūs zināt, tad Eiropas kaimiņattiecību politika ir plašs projekts. Tā mērķis ir apvienot Eiropas uh, Eh, Savienības valstis ar valstīm, kuras ir m, mm, tad, austrumos un dienvidos, eh, tur ir politiska dimensija. Un šim mērķim ir arī eh, finanšu instrumenti attiecībā ar enerģētiku. Tā, manuprāt, ir galvenā joma kaimiņtiecību politikā. Kaimiņu valstīm ir uh, liela loma attiecībā uz tranzītu funkciju kā gāzes, eh, naftas piegādātājiem, kā arī atjaunīgās enerģijas piegādātājiem. Un, lai atvieglotu šo procesu, mums ir nepieciešams juridiskais ietvers. Tam ir jāsaistās ar Eiropas eh, līgumiem, ar eh, mūsu modeli enerģētikas tirgus liberalizācijai jo sevišķi svarīgs šajā kontekstā šajā kontekstā ir trešā uh, pakotne. Enerģētikas drošība ir svarīga, tirgus liberalizācija, pa paaugstinātā konkurence, jautājums par emisiju samazināšanu. Visi šie mērķi var tikt sasniegti, un tāpēc es uh, iesniedzu priekšlikumu. Grozījumus uh, ziņojumam, kuru iesniedza komiteja. Un es domāju, ka pateicoties šiem grozījumiem, mēs varēsim izveidot labu tekstu. Un, ja mēs to darīsim pietiekami ātri, mums izveidosies labs priekšlikums, uz kuru attieksies koplēmuma procedūras. Līdz ar to piedalīsies ārlietu komiteja. Vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par auglīgo sadarbību Es eh, ceru, ka būs iespējams noturēt eh, tālāk sanāksmes ar ēnu referentiem, lai mēs eh, panātu labu uh, priekšlikumu. Ratas kungam vārds. Paldies. Um Es uh, priecājos par to, ka tiek veidot jauni finanšu instrumenti jaunajā daudzgadu finanšu schēmā 2014-2020 gadam un arī par to, ka Eiropas kaimiņa attiecību politikā notiek uh, lielas pārmaiņas. Šī uh, jaunā politikas definīcija ir jāpieskaņo straujājām pārmaiņām pasaulē. Uh, šeit ir paredzēts vienkāršot procedūras, finansējumu principus, lai tos labāk saskaņot ar Eiropas Savienības uh, programmu 2020. Es gribētu uzteikt Šimanska kungu par viņa veikumu, par to, ka viņš liek um, akcentu izvirst kā prioritāti enerģētikas jautājumus. Ir ļoti svarīgi arī attīstīt jaunos enerģijas avots sadarbībā ar mūsu partneriem. Uh, finanšu instrumentu reforma Eiropas kaimiņa attiecību politikai balstās uz trim pīlāriem. Pirmkārt, diferencēta pieeja, otrkārt, teritoriālā konsekvence un programmu elastība. Tās ir galvenās prioritātes, uh, uz kurām es balstīšu savus priekšlikumus un iesniegšu grozījumus par visu visām jomām, kas ietilpst mūsu komitejas kompetencē, tīpaši domājot par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Manuprāt, ir jādomā par telekomunikācijām, inovācijām un ir jānosaka kvantitatīvie un kvalitatīvie nosacījumi atbalsta sniegšanai, lai palielinātu atbalsta efektivitāti un noturību ilgtermiņā, jo mums ir jādomā par tālāko nākotni. Mūsu priekšā stāv milzīgi izaicinājumi, kas ir saistīti ar mūsu planētas nākotni. Jauno finanšu instrumentu mēs varam izmantot, lai palīdzētu risināt šos izaicinājumus kopā ar mūsu partneriem, lai veicinātu cilvēktiesību un pamatbrīvību īstenošanu un nodrošinātu ilgtspējīgu mūsu partneru attīstību. Paldies! Sesas kungs. Sí, sí. Gracias. Gracias. Eh, en primer lugar, dar Gracias al señor Konrad. Paldies. Gribēju pateikties šim Mānska kungam par visu ieguldīto darbu. Domāju, pateicoties eh, referenta ieguldījumam, eh, mēs varēsim vienkāršāk vienoties. Jāsaprot, ka enerģijas stratēģija ir viena no Eiropas Savienības prioritārajām politikas jomām, un tādēļ ir jāveido laba sadarbība ar kaimiņu valstīm. Ir jāparūpējas par um, piegādes uh, diversifikāciju, jādomā par jaunajiem tranzīta ceļiem. Eiropa doma teica, ka līdz 2014. gadam ir jāpilnveido elektrības un gāzes vienotais tirgus. Mums noteikti ir jādomā par jaunām iespējām. Valstis, ar kurām esam iesaistījušies uh, kaimiņa attiecību programmā, jau runā par uh, energotranzītu. Un, protams, mums ir uh, diskusijas jāorganizē pēc iespējas ātrāk, ja mēs gribam laikā ievērot termiņus. Ir jāintegrē dažādas politikas uh, programmas, un tās ir jāsaskaņo ar 2020. gada stratēģijas prioritātēm. Mēs izstrādāsim vairākus grozījumus, lai uzlabotu šo priekšlikumu, lai uzlabotu kaimiņattiecību politiku un lai energopolitika uh, attiecībās ar kaimiņu valstīm. Uh, iegūtu pārliecinošāku vietu. Protams, mums ir eh, jādomā vēl vairāk. Valerijan Kundze, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Es gribēju uzteikt referentu par labi pārdomātu atzinumu. Šimānska kungs, jūs runājāt par iekšējo energotīrgu. Nu, šie komentāri man bija īpaši paprātam, bet eh, gribēju pieminēt vairākus jautājumus. Pirmām kārtām Šķiet, ka mēs uh, vairāk dzēsējam muti un uh, neveicam neko pa īstam. Mēs daudz runājam par energoapgādes drošību, runājam par to ar saviem kaimiņiem, bet tas jau ir pašsaprotami. Un īstenībā mūsu austrumu partneri nemaz nav tik ieinteresēti ieguldīt mūsu enerģijas tirgos un viņi īstenībā ir daudz rafinētāk nekā mēs domājam. Tālāk tiek runāts par eh, vienoto tirgu gāzes jomā. Mums ir jāparūpējas, lai mūsu atkarība no citiem partneriem pārvērstos sadarbībā. Ir jābūt kopīgiem standartiem saskaņā ar vienotā tirgus normām. Bet īstenībā eh, mums ir jāparūpējas, lai partneri mums uzticētos, kā mēs varam pieprasīt, lai viņi liberalizē savus energotirgus, ja paši nesam to paveikuši. Protams, dalību valstīm arī ir eh, jāsaka pa pirkstiem par to, ka tās nav joprojām īstenojuši trešo energo paketi. Uh, Un visu beidzot, mums ir dažādi starptautiskās sadarbības instrumenti, energo hārta, energo vienošanās un ļoti daudz likumdošanas jau atrodas kaut kur un gaida pieņemšanu. Mums ir jāparūpējas arī par energopolitikas ārējo dimensiju. Ir jāgarantē, ka visi likumdošanas aspekti ir labi saskaņoti mēs nedrīkstam uh, nāk klajā ar pretrunīgiem vēstījumiem. Tiem ir jābūt pietiekami saskaņotiem, mums pašiem ir jābūt konsekventiem. Un, ja mēs to nepārvērtīsim realitātē, tad vārdu sadarbību mēs vispār mierīgi varam svītrot no šī dokumenta. Paldies! Paldies, un visu beidzot Rivāzī kungs. Rivāzī. Jāpā, kolēga Rivāzī, Rivāzī. Rivāzī kundze, vai viņas nav zālē? Rivasi? No. no. Okay. Eh, Rapporter. Referents, lūdzu, noslēguma vārdi. Uwagę sytuację, w której, czasową sytuację, w której się znajdujemy. Paldies. Ņemot vērā grūtos laikus, ko piedzīvojam, jāsaka, ka tie kādā brīdī būs cauri, bet mums ir jāparūpējas par pietiekam saskaņotu pozīciju, ir uh, ziņojums jāpadara spēcīgāks, pārliecinošāks, un tādā veidā šis instruments būs uh, reālāk izmantojams. Paldies! Paldies! Turpina priekšsēdētāji. Gribēju atvainoties transporta komitejas priekšsēdētājiem. Es gribēju pateikt, ka visi grozījumi ir jāiesniedz rīt, rītdienas pulksten 12 un pēc tam mēs